Ok, kolēģi, possiamo iniziare? Kolēģi, vai varam sākt? Buongiorno a tutti. Labdien visiem klātesošajiem. Sāksim ar darbkārtības eh, pieņemšanu. Godājumā Herdos lūguma sakarā, piektajā punktā darba kārtībā par ES biškopības nozares perspektīvas, eh, perspektīvām un izaicinājumiem. Balsojums būs 23. janvārī nākamgad, un tādēļ lūgums pārcelt šo punktu, un lūgums arī 11. darba kārtības punktu kas ir par komisijas pārstāvi izklāst par augu lekcionāru tiesību pagarināšanu attiecībā uz puķu sīpoliem, spaļģeļiem un kokaugiem un 12. punktu par ES vienāšu gadu vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu Eiropas komisiju. Uh, šie punkti ir apgriezti uh, otrādi, otrādā kārtībā, lai uh, pielāgotos mūsu uh, darbkārtības izmaiņām. Ja nav nekādu iebildumu, tad uh, aicinām pieņemt šo darba kārtību. Un tātad darba kārtība pieņemta. Atgādinu, ka šīs dienas sanāksmē var sekot līdzi arī tieši saistē. Un vēlos paziņot, ka tulkošanas pakāpojumi ir pieņa, pieejami 20 valodās, izņemot čehu, maltiešu, slovāku un gēlu valodām. Labi, kolēģi, sāksim ar balsošanu. Un trešais punkts - omnibus priekšlikums. Atgādināšu jums visiem, ka runa ir par autonomu uh, regulu, kas ir daļa no četriem kopējās lauksaimniecības politikas priekšlikumiem. Sākām jau par to diskutēt 12. oktobrī par šiem jautājumiem un atgādināšu, ka sarunu rezultāti jau ir Eh, tie, par kuriem stāstīja kolēģis Alberts Des un arī citi, tostarp es. Un jau 6. novembrī par to diskutējām agri komitejām. Balsojums tātad šodien ir jā vai nē par visu pasākumu pakotni. Visi esat saņēmuši dokumentu, kurā ir konsolidētais teksts ar eh, būtiskākajiem grozījumiem eh, šajā, šajos četros KLP Uh, likumprojektos. Um, komisijas priekšlikums ir ļoti ambiciozs, kā to ir piedāvājis uh, komisārs Hogans. Līdz ar to es domāju, ka mēs varam runāt par uh, īstenu reformu KLP ietvaros. Tādēļ vēlos uzsvērt, ka 16. novembrī priekšsēdētā konferencē pieņemtas lēmums par lauksaimniecības uh, daļu, eh, daļas nošķiršanu pārējās eh, pakotnes. Agri komiteja ir kļuvusi par eh, atbildīgo komiteju par šo tekstu. Tādēļ varam ar to strādāt kā ar autonomu, neatkarīgu tiesību aktu. Tas ir ļoti interesanti arī no procedurālā viedokļa. Šī komiteja līdz ar to ir izveidojusi inovatīvu pieju un tādu pieju, kas eh, no nākamā gada 1. janvāra tātad pievērsīsies eh, šādā interpretācijā šai pakotnē. Tagad došu vārdu kolēģim Albertam Desam un tad balsosim Albertu. Jā, fin, fin Paldies priekšsēdātāji. Pālo. Pavisam īsi vēlos pateikties uh, Eh, visiem maniem kolēģiem. Mums bija trīs trilogi par šo tēmu, kas noritēja mm, ļoti labā atmosfērā. Paldies eh, Palu de Kostā, mūsu priekšsēdētājiem un eh, Mišelam Dantēnam, arī visiem ēnu referentiem, asistentiem, palīgiem, ekspertiem, komisijām, padomē, visiem, kas piedalījās šajos darbos, bija ļoti uh, patīkami un ērti strādāt eh, ar cilvēkiem, kas eh, tik ļoti vēlējās eh, panākt labu iznākumu šim dosjē. Arī Ingu Gresli gribu pieminēt. Nu, pēdējā brīdī praktiski tika pieņemts šis lēmums, bet nu, tagad cerams mums viss izdosies un iekļausimies laika grafikā. Grazie, Albert. Paldies, Albert. Un tagad balsosim elektroniski. Sākam balsot. Votato tutti. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. 39 pār 5 pret neviens nav atturējies. Esam apstiprinājuši šo regulu. E adesso proseguiamo, colleghi. Un tagad turpināsim, kolēģi. Ceturtais darbkārtības punkts. Bioloģiskā ražošana un bioloģisko produktu marķēšana. Balsosim par regulu par bioloģisko ražošanu, bioloģisko produktu marķēšanu. Kā zināt, 20. novembrī īpašā lauksamniecības komiteja apstiprināja šī gada 18. jūnija triloga rezultātus. Esam nonākuši pie konsolidētā teksta. Pirms balsojuma plēnumā būs viens balsojums par konsolidēto tekstu par šo omnibus uh, tekstu. Vai Mārtiņš vēlas runāt? Liego Mārtiņ. Lūdzu, Mārtiņ. Jā, paldies. Um, paldies par iespēju izteikties par šo tēmu. Nu, tiešām mēs esam pie punktu, kur mēs varam teikt, padome ir piekritusi prezidentūrai. Nu, tagad uh, 300 uh, lapuses uh, ir piegādātas lasām vielas, nevienmēr bija viegli. Uh, risināt šīs sarunas, bet vēlos pateikties visiem ēnu referentiem un uh, kolēģiem par labu sadarbību parlamentām. Mūsu priekšlikumi tika arī ņemti vērā, tā kā cerams, ka mums pievienosies vairākums, lai varam arī pabeigt punktu izskatīšanu un nodrošināt plāna, plānošanas drošību sektoram nākamo gadu laikā. Paldies vēlreiz! visiem un ceru uz pozitīvu balsojuma iznākumu. Mārtiņa, prošedi. Paldies, Mārtiņ. Sāksim balsot. Arī šeit runēt tikai par balsojumu jā vai nē. Sākam balsot elektroniski. Balsojam par pakotni. Chiaro, chiusa la votazione. Beidzam balsot. Approvato. 29 balsis pār, 11 pret, 4 atturējušies eh, apstu, apstiprināts. Tādēļ ies uz plānumu. Bene, kolēģi. Allora adesso prosegu. Labi, kolēģi. Tagad turpināsim ar uh, debatēm sastajā darba kārtības punktā, ņemot vērā izmaiņas uh, darba kārtībā, kuras pieņēmām šorīt. Tātad tas ir darba kārtības punkts ESAIT un kazinozēs pašreizējais stāvoklis un turpmākās perspektīvas. Ester Herans uh, Garcia ir referente. Un Šeit runa par nopietniem izaicinājumiem, būtiskām nozarēm Eiropas Savienībai, un uh, saistība arī ar Brexit ir redzama. Ester Erants Garcija iepazīstinās uh, mūs uh, ar šo projektu. Lūdzu. Pues muchas gracias, presidente. Eh... Paldies priekšsēdātājiem. Nu, tad nedaudz skaļi ir zālēm. Divus gadus jau diskutējam par eko un bioražošanu, un eh, tagad, eh, skatot šo ziņojumu, mēs visi esam emocionāli, tas ir skaidrs, runājam par aitkopības un eh, kazkopības ehm, nozares pašreizējo stāvokli. Mm, tā, tas ir sektora turpmākām perspektīvām. Mm, šobrīd Mēs konstatējam, ka daudzi lauksamnieki dodas pensijā, eh, sektora ienesīgums eh, krītas, eh, kļūst aizvien vājāks īstenībā, un tas ir jāņem vērā. Mēs ar kolēģiem tiešām varam mums ir tiešām līdzīgi viedokļi šai ziņā, un mēs arī ļoti labi sadarbojamies. Kā jūs zināt, sektora situācija nav laba. Lielākoties eh, ar, ar aitkopību nodarbojas Lielbritānija galvenokārt, līdz ar to Brexits mūs ļoti ietekmēs šajā ziņā, un eh, tiek paredzēti arī budžeta īsinājumi nākamajā budžetam. Tas nozīmē, ka Brexits nu, varētu ļoti smagi skartēt kopību un kaz kopību. Mm, pirmkārt, budžeta īsnājuma dēļ, un otrkārt, jo viņi ir galvenie ražotāji. Te jautājums ir par pašapgādi Eiropas Savienībā. Mēs eh, neaudzējam pietiekami daudz aitu un kazu, lai eh, pašiem sevi apgādātu ar eh, to produkciju no Austrālijas un citām valstīm. Saņemam šo produkciju īpaši Ziemassvētkos un uh, Lieldienos, kad cenas uh, šiem uh, pārdevējiem ir īpaši izdevīgas un mums attiecīgi īpaši augstas. Turklāt ganāmpulkus apdraud plēsoņas, vilki un uh, lāči, un šo, šī situācija arī vēl nav atrisināta. Jau 15. gadā komisija skatīja aitkopības sektoru, un toreiz tika sagatavots arī dokuments uh, agrī komitejā, kas ir arī ir pamats mūsu šīs dienas darbiem. Mm. Nu, mēs atgriežamies pie šī dokumenta, vēlamies, lai piegādātāji varētu eh, savas pozīcijas piegāžu ķēdē nostieprināt, eh, spēcināt sektora pozīciju, vēlamies nākotnes vīziju un vēlamies atbalstīt sektoru visās jomās, runājot gan par izpēti, gan par attīstību, gan par inovācijām. Jāpiesaista jauni lauksemnieki šim darbam, uh, dažādu programmu ietvaros, jāpalīdz arī ar subsīdijām, tiešiem maksājumiem, lai nodrošinātu paudžu nomaiņu, tad arī mm, par īpašām subsīdijām. Mm, es runāju manā tekstā, šeit eh, šajā sektorā jāveic lieli darbi, kas ietekmē vides situāciju. Nevienā citā sektorā uh, Mm, tas eh, netiek novērots. Un tagad, zaudējot šo sektorus, mēs zaudējam mm, arī šo vidē labvēlīgo uh, ietekmi. Eh, tikai ar kaskopību uh, var panākt šo efektu vidē. Un tagad, ja mēs neskatīsimies uz to, kas notiek ar sektoru, tad uh, cietīs arī mūsu vide. Varētu runāt arī par turpmākiem pasākumiem, un esmu gatava padiskutēt ar jums par to visu, un, un um, tad varam arī sākt diskusijas. Paldies! Pievērsīsimies debatēm. Vairāk kolēģi ir pieteikušies. E Erika Andriju. Oui, merci. Jā, paldies priekšsādātājiem. Es vēlos uh, uzsvert, cik uh, kvalitatīvi strādājusi mūsu referentes, piekrītu gan viņas analīzē, gan situācijas aprakstam. Nu, tā tiešām ir mūsu atbildība, kā mums jāsāk rīkoties. Um, tagad pēc uh, uh govju uh, lopkopības uh, tas ir mm, kopības. Mēs pievēršamies aitām un kazām, un tas ir ļoti labi, jo tad tiešām ievērojami deficīti. Bieži mm, šī aitu un kaskopība norisinās ganību pļavās, mm, ekstensīvā veidā. Francijā mums eh, šie sektori ir svarīgi un relevanti. Ehm, runājam visu pirms par gaļu, bet ehm, arī par pienu vajadzētu runāt. Runājot par kāzu sektoru, mēs saražojam ļoti kvalitatīvus produktus, eh, Rokfors jāpiemin un eh, daudz citu citi, daudzi citi sieri, mm, Francija, kas Francijas tirgiem tiešām ir svarīga uh, sastāvdaļa, tā kā vajadzētu strādāt pie šiem uh, piegādes un apgādes mm, kanāliem, mm, mēģināt palīdzēt piegādātājiem un ražotājiem, spēcinot sektorus, un tas, uh, ko jūs teicāt par Plēsīgiem zvēriem tas tā ir. Tā ir problēma un tas apdraud visu sektoru. Varbūt eh, komisija varētu izveidot īpašu ekspertu grupu, lai cīnītos pret vilkiem. Tas skar Franciju, Spāniju, Itāliju, daudzas eh, citas valstis, bet, nu, lielākoties šīs valstis. Uh, Šis, šie sektori tur ir īpaši svarīgi. Es eh, vēlos eh, pievērst jūsu uzmanību. Ūdenim, eh, ūdens apgādījumi, tas arī kļūst aizvien sarežģītāk, īpaši kalnu reģionos. Paldies! Je sais, Bovē. Jose Bovē. Oui, uh... Jā, paldies. Um, es arī vēlos um, apsveikt referenti ar šo darbu. Es domāju, ka viņa uzdot um, ārkārtīgi svarīgus jautājumus. Es uh, neatkārtošos, uh, jo varu piekrist arī uh, kolēģim, kas runāja pirms manis. Šeit varēsim iesniegt arī labus grozījumu priekšlikumus, lai uzlabotu tekstu piena. Sektors īpaši aitkopībām ir centrāls. Tas skar arī uh, kāzu kopību. Un uh, mēs zinām, 90% no šiem produktiem, šo sektoru produktiem nāk no Spānijas, Itālijas, Francijas, tā kā tas mums tiešām ir svarīgi. Geogrāfiskās norādes uh, nekad netiek aizsargātas uh, starptautiskajos nolīgumos. Vajadzētu to izdarīt beidzot, lai mēs varētu aizstāvēt visus uh, mūsu ražotājus, piena ražotājus labāk. Runājot par vides ietekmi, tas jau izskanēja. Varbūt eh, runājot par kazu kopību, vajadzētu vairāk piesaistīt to ganību pļavām, jo eh, tagad eh, mēs redzam, ka ienesīgums šajā sektorā krītas, jo ļoti bieži šo kazu uh, Mm, audzēšana notiek mm, kūtīs, kura dzīvnieki, dzīvniekiem nav tieši kontakta ar mm, ganību pļavām, ar zāli, un vajadzētu to mainīt. Spānija 4600 uh, reizes 2016. gadā plēsoņos uzbruka aitām un kazām, un uh, tas, tas arī turpinās. Uh, vajadzētu padomāt par Bernes aktīvo dzīvotņu konvenciju un tās īstenošanu. Tā šeit kļūst īpaši relevanta. Lūk, tas ir eh, tas, kas mūs interesē sakarā ar šo ziņojumu. Atgādinu, ziņojums mūsuprāt iet pareizajā virzienā. Ernus. Köszönöm szépen a szót. Tisztelt jelentéstevő, szeretném. Paldies priekšsēdētājiem. Paldies um, referentei par lielisko darbu un prieks redzēt arī manus priekšlikumus tekstā. Atbalsta pasākumi ražotājiem. Mm, tad īpaši tātad aitkopības, kaskopības sektoram. Man šķiet, ka eh, ražošanas atbalsta pasākumos vajadzētu pieminēt vairākas kategorijas. Teiksim, lauksanieki, kam līdz 50 dzīvniekiem, viņi var vienreizēju summu saņemt, un lielāki ražotāji var saņemt lielākas summas attiecīgi, kas eh, jādiferencē. Tad jāorganizē, tātad jās, jāatbalsta arī mm, ražotāju organizācijas. Uh, abos sektoros un eh, jāpieprasa atbalsta pasākumi pienam. Runājot gan par kāzu pienu, gan par aitu pienu. Vajadzētu eh, ganām pulkiem ļaut ganīties eh, pļavās. Un uh, šīm teritorijām jāsaņem lauksaimnieciski izmantojamo teritoriju atbalsts. Un vēl viens priekšlikums. Darba tirgus šajā sektorā visu laiku samazinās, sarūk. Vajadzētu sadarboties ar komisiju, varbūt uh, palīdzēt uh, šīm lauksāmniecībām. Uh, un um, apmācīt sarksuņus, kas uh, aizstāvētu šos dzīvniekus. Un, uh, tad lauksanieki šos uh, suņus varētu arī uh, izmantot. Tad uh, jaunas programmas sievietēm ir vajadzīgas. Mēs dzīvojam 21. gadsimtā galu galām. Tā kā gan vīriešiem, gan sievietēm. Uh, vajadzētu iesaistīties um, šajās aktivitātēs. Paldies! Paldies! Šāds pauzdelēno. Pēc tam Agilera. Jā, priekšsēdētāji. Es gribētu arī dzēnu atzinīgi vērtēt uh, kolēģis uh, Garcijas uh, paveikto darbu, un es gribētu pievērst jūsu uzmanību diviem jautājumiem. Pirmkārt, par ģenētiskiem resursiem, kas ir ļoti būtiski produktivitātes un kvalitātes e, ziņā. Un um, dzīvnieku reprodukcija viņu vidē, kā arī citi jautājumi, kas ar to saistīti, uh, runājot tieši par selekciju. Tātad ģenētika un ar to saistītie jautājumi ir pirmais jautājums, kuram vēlētos pievērst uzmanību. Otrais - dzīvnieku labturība. Uh, aitu un kazu nozare šobrīd ir pozitīvā uh, spektrā vērtējuma šajā ziņā, taču tajā pašā laikā ir uh, no trešajām valstīm uh, importēti produkti, kas ir jāizceļ un kas ļoti bieži tiek izmantot, lai gan šo dzīvnieku labturība netiek ievērota šajās valstīs. Tāpat arī uh, gribētu uzsvērt to, cik ļoti ganu, ganību jautājums ir svarīgs mūsu nozarei, lai saglabātu uh, šo dabisko aspektu, dabisko vidi šajā nozarē. Agilera. Gracias, presidente. Paldies, priekšēdētāji. Vispirms gribu teikt paldies referentē par lielisko ziņojumu. Spānija ir uh, no tām valstīm, kas importē kazu gaļu un gribu teikt paldies par šo ziņojumu, jo um, nosacījumi kļūst arvien neizdevīgāki, bet uh, šai nozarei ir arī liela ietekme uz vidi, un es gribu teikt paldies arī par to, ka tas ir minēts ziņojumā. Ir uh, vairāki kvalitatīvi grozījumi. Uh, Un šis ziņojums parāda, ka mums ir jāpievērš vērība arī ekstensīvai uh, lopkopībai. Ja um, dzīvnieki tiek turēti noteiktā ekosistēmā, tad jāpatur redzeslokā arī ekosistēmas saglabāšana. Tas ir aitu un kazu gadījumā uh, sevišķi būtiski. Uh, un tas jāskata arī uh, kopējās lauksaimniecības politikas kontekstā un arī vides uh, uh aizsargāšanā un uzturēšanā. Šis uh, par šo ziņojumu nu, nav jākaunās. Uh, Būtu labi, ja mēs panāktu, lai šie ražojumi uh, gūtu labāku slavu vai atgūtu atkal labāku slavu. Uh, no tā iegūtu lauksaimnieki, tāpat ir iespējams izmantot uh, šo dzīvnieku vilnu. Un uh, Pašlaik lauksaimniekiem ir grūti panākt noietu viņu vil, aitu vilnē. Tāpat ir uh, arvien mazāk cilvēku, kas vēlas audzēt kazas un aitas, jo jaunie cilvēki īsti vairs nezina, kā šajā nozarē jāstrādā. Uh, Manā uh, pašvaldībā ir aitu ganu, aitu, aitkopju skola, un mēs tiešām varētu celt šīs profesijas slavu, piesaistot speciālistus, piesaistot ekspertus un labāk noregulēt šo uh, nozari. Es vēlos, lai budžeta līdzekļi netiktu samazināti nekādā gadījumā. Un ne, nedrīkst atteikties ne no viena eiro, kas līdz šim ir saņemts. Es saprotu arī citu priekšlikumus. Iepriekšējā plenāra sēdē mums bija runa arī izrunāties par vilku uzbrukumiem, ganāmpulkiem, un NV bija prokšlikums. Marks Tarabēla, lūdzu. Es arī pievienojos kolēģiem, kas apsveica Estēri Rans Garcia. Uh, labu darbu. Divi punkti no manas puses. Vispirms 9, 10, 11 punkti tekstā. Tur ir eh, Brexita sākas aprakstītas. Nu, mm, tagad jūs pieminējāt Argentīnu, Brazīliju, Kanādu, Jaunzēlandi, Austrāliju un tā tālāk, eh, kas eh, importē šo produkciju Eiropas Savienībā. 11. punktā jūs sakāt, uh, Uh, ka, lūk, uh, tagad jāizmanto nu, tomēr šī katastrofa, proti Brexita katastrofa, lai uh, um, izmantotu šo situāciju, lai to izmantotu sev par labu. Un, teiksim, izmantot drīzāk sadarbību ar citām sadraudzības valstīm. Uh, un atteikties no sadarbības ar um, Lielbritānijas, um, stimulējot ražošanu pārējās 27 valstīs, domāju īpaši par īriju, kas īpaši cieši no Brexita, bet, nu, varbūt arī citas valstis. Nu, tā tad um, uzmanīgi ar to, kā jūs uh, atsaucāties uz Brexita sakām. Uh, Un tad uh, veicināt ražošanu nelabvēlīgās uh, zonās, kur cita veida ražošana nav iespējama. Ceturtajā punktā jūs to sakāt uh, arī KLP palielināt atbalstu, atbalsta pasākumus šai audzēšanai. Nevajadzētu atbalstīt arī rūpniecisko masveida dzīvnieku turēšanu, tas ir slikti arī videi. Tātad. Uh, Uh, ilgtermiņā. Mēs var, ar šiem pasākumiem varētu atdzīvināt um, aitkopību un kaskopību, bet ekstensīvā veidā, respektējot vidi, atbildot visiem kritērijiem un uh, spēcinot uh, šis īpaši nelabvēlīgas zonas, no kuriem iedzīvotāji bieži dodas prom. Nākamais lūdzu Dorfmani kungs. Paldies Esterei par ziņojumu. Sí. Tas. Ah, <laughs> Gracias, presidente. Yo también quiero agra... Paldies. Arī es gribu teikt paldies Esterei par paveikto darbu. Es domāju, ka tā ir tāda laba bāze turpmākajam. Mēs domājam, ka būtu varētu būtiski šo nozari atbalstīt, un mums arī būs grozījumi tieši attiecībā uz bioloģisko daudzveidību un vides kvalitātes saglabāšanu. Par to jau vairāk cilvēki izteicās, bet, piemēram, Galīcijā ir ļoti svarīgi, lai tiktu saņemts atbalsts lai saglabātu vidas kvalitāti kalnos. Mēs esam cietuši arī no mežu ugunsgrēkiem, un ilgtspējības jautājums joprojām ir aktuāls. Vēl viens svarīgs jautājums ir atbalsts, uh, autohtono sugu atbalstam, um, lai dzīvnieki var dzīvot savā vidē, un darbinieki, zemnieki, kas strādā, viņi arī ir pelnījuši atbalstu, ir vajadzīgi instrumenti cenu uzlabošanai, cena samaksai, kas tiek maksāta par ražojumiem pašiem lopkopiem. Tāpat ir jānovērš šķēršļi, kas neļauj um, realizēt produkciju tuvu no tās, tuvu tās rašanās vietai. Un pašlaik atbalsta līdzekļi pirmkārt to pietrūks, otrkārt tie tiek izmantoti, tie tiek izmaksāti novēloti. Dorfman kungs, Paldies Esterei par interesanto ziņojumu. Um, uh, kazas un aitas tiek turētas ekstensīvā veidā tieši tādos grūti pieejamos kalnēnos reģionos, un šī nozare ir pelnījusi atbalstu. Uh, Es pateicos par to, ka ir pieminēta arī vilku problemātika, un man būs vairāki grozījumi. Pagājušajā nedēļā bija nozīmīgs balsojums plenārsēdē par Natūra 2000. Manuprāt, mums izdevās panākt kvalitatīvu lēcienu. Mēs panācām. Uh, piekrišanu tam, ka šī populācija tiek regulēta un komisija izstrādās konkrētus priekšlikumus. Līdz šim mums nu, vienkārši bija atrunāšanās, ka ir tā pastāv tā teikt simbiotiski modeļi, bet es neesmu vēl redzējis šādus reģionus, kur būtu šī līdzās pastāvēšana. Uh, starp vilkiem un aitām un kazām. Es uh, tiešām nezinu, uh, ir jāatzīst, ka reģionos, kur ir lieli vilku bari, ir grūti audzēt aitas un kazas, jo ganību nav daudz un grūti ir arī pasargāt dzīvniekus, un nekāda draudzīga līdzās pastāvēšana te nav iespējama, aitas un kazas iet zudībā. Paldies. Ulriks Millers. Ulrike Millere. Paldies referentei par šo labo ziņojumu. Es arī domāju, ka mazie la lauksaimnieki, kas audzē aitas un kazas, viņi uh, attīstā dzīvnieku selekciju, viņu gādā par to, lai neiet zudībā šķirnes. Un šī. Es arī uh, šaubos par to, ko sacīja uh, iepriekšējais ja runātājs par vilkiem 700 no 700 aitām 40 gāja bojā no vilku uzbrukumiem, neraugoties uz to, ka bija astoņi sargsuņi, un ar žogiem arī mēs neko nepanāksim. Ir jā, jādomā par to, kā pārvaldīt vilku kvantitāti, un pārvaldības plānus rakstīt tas ir ļoti labi, bet um, tas neko daudz nelīdz. Ir daudz arī hibrīdu dzīvnieku, tad vilka un suņa krustojums. Un eh, es domāju, ka šo ziņojumu mēs varam izmantot, lai uzlabotu aitu un kazu audzētāju situāciju. Sevišķi otrajā pīlārā, kurā ir teikts, ka šī nozara ir pelnījusi lielāku atbalstu nākotnē. Liels paldies par ziņojumu. Grazie, Ulrik, kolēģi. Paldies, Rāde. Buda, pirms tam. Paldies. Arī es gribētu atzinīgi vērtēt um, referentes darbu. Šīs nozares ir ļoti svarīgas un netaisnīgi ignorētas attiecībā pret uh, lielopu nozari. Ir vairākas problēmas, ar kurām saskar šī nozara, piemēram, darbinieku trūkums. Viens no šīs problēmas iemesliem ir tas, ka šīs nozars ļoti bieži ir uh, attālākos reģionos, kur ir mazāk cilvēku. Arī manā valstī ir šī problēma, un līdz ar to daudzām kazu un aitu lauksaimniecībām vienkārši jāpārtrauc darbība darbinieku trūkuma dēļ, būtu jāveicina nodarbinātība šajās nozarēs. Tāpat šīs nozares vajadzētu atbalstīt ar tiešmaksājumiem. Tos šīs nozares vajadzētu līdzvērtīgi skatīt, tāpat kā citu mailo paudzēšanu, lielo paudzēšanu. Mums jāņem vērā tas, ka aitu un kazu lauksaimniecībās ir daudz vairāk problēmu šobrīd nekā lielopu lauksaimniecībās. Mums ir jāsaprot tas, ka aitu un kazu nozares, kā jau teicu, atrodas uh, attālos, sarežģīti pieejamos reģionos, mums jāsniedz lielāka elastība šiem lauksaimniekiem. Tāpat mani ļoti satrauc tas, ka mēs šobrīd intensīvi runājam par uh, importu, par palielinātu importu Merkosur ietvaros no Jaunzēlandes, taču šķiet, ka mēs ignorējam faktu, ka šīs valstis neuzliek tos pašus nosacījumus saviem lauksaimniekiem. ES lauksaimniekiem ir daudz stingrāki nosacījumi, tādēļ uzskatu, ka tas ir ļoti netaisnīgi pret mūsu lauksaimniekiem. Ikreiz, kad mēs importējam gaļu no šīm pasaules daļām, mums ir jāpaturprātā tas, ka lauksiemnieki, kas eksportē šo gaļu, netiek pakļauti tiem pašiem nosacījumiem kā mūsu lauksiemnieki. Paldies, nākamais runātājs. Eh, Aču pirmininkē, gerbēmi. Paldies, priekšsēdētāja kungs, kolēģi. Es uzskatu, ka šis ziņojums ir ļoti svarīgs un nepieciešams. Arī es vēlos eh, paust atzinību referentē par viņas paveikto darbu. Vairākas idejas no manas puses. Kā jūs zināt, Baltijas valstis un Polija arī saskaras ar eh, Āfrikas cūkmēra problēmu. Manā valstī, Lietuvā, ir cilvēki, kas eh, tradicionāli audzējuši cūkas un tagad ir pārgājuši uz aitu, aitkopību. Uh, Manuprāt, tā ir brīnišķīga alternatīva, un uzskatu, ka to būtu ļoti svarīgi arī šeit minēt. Pat uh, jaunieši, kas nodarbojušies ar uh, cūkopību, tagad nolēmuši pāriet uz aidkopību. Tā vietā, lai pārietu uz uh, graudkopību. Uzskatu, ka šī nozare būtu daudz vairāk jāatbalsta un tai pie, jā, būtu jāpievērš daudz lielāka uzmanība. Nu, ja atceramies, tad pirms gadiem 50 eh, aitkopības nozara bija ļoti plaši e, izplatīta, taču šobrīd tā ir netaisnīgi atstāta novārtā. Šajā nozarē mēs saskaramies ar daudzām problēmām, un tas ir ļoti skaidri redzams arī Lietuvā. Jo vairāk cilvēku nodarbojās ar aitkopību, jo vairāk tie, viņi saskārās arī ar vilku uzbrukumiem. Ir daudz dažādu tehnoloģisku iespēju, GPS, mikročipi, kurus varam implantēt dzīvniekus. Varbūt, ka mēs varētu aizsākt uh, šobrīd kādus uh, pilotprojektus, uh, lai risinātu arī šo problēmu. Pirms vairākām nedēļām Lietuvā mums bija gadījums, kad um, vilki iekļuva pat kūtīs un uzbruka un nogalināja aitas, kas bija šajās kūtīs. Tādēļ ir ļoti svarīgi domāt par šo risku, jo šobrīd mums nav pietiekami liels atbalsts tiem aitkopiem, kas ir cietuši no vilku uzbrukumiem. Paldies, tagad jūras agņumu. Thank, thank you. Paldies. Es uh, redzu, ka ir pieminēta Ķīna šajā ziņojumā. Tur ļoti aug pieprasījums pēc aitas gaļas, un Austrālijai jau ir kontakti šajā ziņā ar Ķīnu. Um, Tas nozīmē, ka Austrālijas gaļa mazāk nonāks Eiropā, bet vairāk Ķīnā, tā ka mums šeit ir iespējas attīstīties. Un tagad arī ir jādomā par to, ko iesākt ar novecojušiem dzīvniekiem, kas nav izmantojami uh, piena lopkopībā. Tika pieminēts arī Brexits Tā pašā laikā vīna ražotāji Francijā grib pārdot savu vīnu apvienotajā karalistē un Spānijas augļu ražotāji tāpat. Šeit ir jāpaiet viens otram pretī tomēr. Un ja mēs skatāmies uz uh, IFA, kur mēs runājam par proteīna augu audzēšanu, tad šeit uh, attiecībā uz aitām ir vajadzīga noteikta, noteikta veida uh, zāle, kā lobarība, un problēma jāskata tā strukturēti. Tāpat uh, kalnu reģionos nav iespējams uzstādīt nekādus sarežģītus žogus, uh, vai magnētu ierkārtas vai kaut ko tam līdzīgu. Uh, arī tāpat es domāju, ka uh, aitu turēšana intensīvā lopkopībā, kur tās vispār neredz dienas gaismu, ir izgājusi no modes. Grazie, Stewart. Loiseau e poi Flanagan. Paldies. Nākamais runātājs. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Paldies arī referentējas. Pilnīgi piekrītu šim teksta projektam. Ir pilnīgi noteikti jāatbalsta kazu un aitu nozare. Piekrītu arī iniciatīvai uzsvērt eh, to, cik svarīga ir dzīvnieku labturība, kā arī popularizēt eh, ganību kultūru, ir skaidrs, ka daudz cilvēku šajā nozarē ir saskārušies ar banku spiedienu, konkurenci, ar uh, veģetārisma uh, popularizēšanu, uh, kas ir faktori, kas likuši cilvēkiem pamest šos arodus. Šobrīd esošās uh, sarunas liecina par to, ka tieši Eiropas Savienība ir uh, tā, kas ir atbildīga par problēmām, ar kurām saskaras uh, šo nozaru darbinieki. Vajadzētu ieviest, piemēram, atbilstošas nodokļu sistēmas, kā arī nodrošināt korektas sarunas ar Austrāliju un Jaunzēlandi jo, ja tas netiek risināts, tad no šī ziņojuma nav faktiski nekādas jēgas. Paldies, Lanagan kungs. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Es gribētu paust atzinību šim ziņojumam, kurā ļoti daudz labu elementu arī atsauce uz pēdējo jautājumu omnibus. Uzskatu, ka tās ir labas ziņas, jo tas var palīdzēt uh, cilvēkiem šajā nozarē. Šie lauksaimnieki ir jāatbalsta. Arī komitejā vakar mēs par to diskutējām, un tas pierāda to, ka šis eh, jautājums ir sensitīvs visā Eiropas Savienībām. Šo nozaru pārstāvi nav pietiekami labi pārstāvēti pie sarunu galdiem, un nākamreiz tam ir jāmainās. Ir jāpievērš drīzāk pirmā pielāra maksājumiem, ja mēs vēlamies nopietni risināt problēmas šajā nozarē. Tāpat uh, jautājums par uh, klimata pārmaiņām un uh, to risināšanu. Mums ir jācīnās ar zemes nopacināšanu, kā arī nekvalitatīvu koku stādīšanu. Nekvalitatīvi stādīti koki vairāk kaitē videi nekā to nestādīšana. Ļoti bieži cilvēku sistēma no šīm teritorijām, un viņi vairs nevar nodarboties ar aitu un kazkopību šo iemeslu dēļ. Šāda nekvalitīva mežniecība ir viens no riskiem. Aitu un kaskopība var nodrošināt ekonomisku aktivitāti reģionos, kur citur nebūtu nekādas aktivitātes. Tāpat arī īru valoda tiek aizstāvēta šajos reģionos. Pretie gadījumā tā nevarētu izdzīvot uh, šādos reģionos. Ir svarīgi aizstāvēt šos, šīs tradicionālās nozares, kas veicina tradīcijas un īru valodas uh, saglabāšanos. Uh, tāpat arī ir jādomā par izniecības nolīgumiem ar Austrāliju un Jaunzēlandi. Mēs nevaram konkurēt ar šo valstu tūkstošiem hektāru plašajām ganībām. Tādēļ nav iespējams uh, salīdzināt un uh, tirgoties uz vienlīdzīgiem nosacījumiem ar šīm valstīm. Taču uzskatu, ka šis ziņojums ir ļoti apsākuma punkts. Paldies, Hanagan. Nākamais nātais Mišels. No nu, te, paldies. Eh, priekšsēdētāji gribētu piebiedroties eh, iepriekšējiem runātājiem, kas izteica atzinīgus vārdus eh, referentei. Es gribētu pievērst tikai uzmanību diviem aspektiem. Pirmkārt, veselības jautājums. Aitun, kas kopība ir pēc būtības uh, uh, lopu audzēšana ļoti ekstensīvā veidā, kur ir ļoti liels kontakts ar savaļas dzīvniekiem. Šobrīd ir tā, ka šie savaļas dzīvnieki ļoti lielos apmēros uh, ir slimību pārnēsētāji un tādu slimību, kuras mēs uzskatījām par izzudušām - tuberkuloze, bruceloze, kas nozīmē to, ka tām ir ļoti tieši ietekmē uz eh, lauksaimniecības ekonomiku. Aitu kopība, aitu, aitu kopība ir cieši saistīta ar šīm problēmām un to tiešā veidā skar eh, tās eh, problēmas, kas ir saistīts arī ar to, ka te ir nu, nepieciešama ekstensīva audzēšana. Varbūt būtu nepieciešams organizēt uh, apspriedes par jautājumiem, komisija to varētu organizēt uh, par uh, veselības eh, apsvērumiem tajā kontekstā, ka aitkopībai ir cieši sakas ar savvaļas eh, dzīvniekiem. Un tad, tad ir šādi, šāds veselības risks, eh, kas neskat tikai cūkopību, kā te pirmī tik minēts cūkmēris. Tālāk par vilku jautājumu. Francijā šogad aptuveni 10 tūkstoši aitu uh, ir uh, gājušas bojā no vilku uzbrukumiem, tādēļ vajadzētu pievērst uzmanību arī šim jautājumam. Džim Nikolson. Uh, Paldies priekšsēdētājiem. Es arī vēlos pateikties referentei uh, par ļoti labu darbu. Kā jau izskanēja, aitkopība notiek nelabvēlīgās zonās, kalnu rajonos, uh, pakalnu teritorijas. Un, un, tas palīdz um, sakopt šīs teritorijas um, dzīvniekiem. Uh, tas nāk par labu un uh, videi tāpat. Um, tad arī augļu kopībai, tas augļu kokiem tas nāk par labu. Un, uh, bet, nu, tas viss pakļauts tirgus spēkiem un Tagad cilvēki pauž bažas nu, par eh, dažiem tirgiem un eh, aitu gaļu no Jaunzēlandes. Nu, nevar jau salīdzināt, eh, cik sa saražo Jaunzēlande un cik mēs. Tā tad vajadzētu ļoti kontrolēt importus no Jaunzēlandes. Mūsu valstīm Um, īstenībā tāda jēra gaļa ir visaugstākās kvalitātes uh, uh, produkts, tā kā vajadzētu ļoti skatīties uz uh, kvalitāti un kontrolēt kvalitāti. Un, un godīgi sakot, tā ir aitkopiem. Aitkopji nekas, nekad nekļūs par miljonāriem un offshore zonās neturēs savu, savu naudu. Uh, nekad nevarēs um, nekur doties, lai, lai to izbaudītu. Nu, Brexits um, tagad, nezinu, cik ļoti tas uh, mainīs šo situāciju. Mūsu um, jēri un aitas bieži uh, aizstaigā pāri robežam. Un, kam paskatīsimies, kas notiks pēc Brexitam. Um, Vispār tā, tā ir tāda problēma. Tagad uh, ražošana samazinājusies par 20% un uh, tas ir ļoti satraucoši, īpaši tik mazā sektorā. Un kas notiek Eiropā? Ļaujiet man izteikties, um, man kaut kas svarīgs uh, sakams agrāk uh, uh, lauksamniekiem bija dažādas prēmijas. Tagad šīs prēmijas eh, ir uh, atsaistītas un piesaistītas teritorijai. Mm, tagad um, lauksamniekiem uh, izdevīgāk ir pārdotāji tas un vienkārši saņemt prēmijas par zemi. Mm, tā Un ja jums ir problēmas ar aitkopību, tad jums nākotnē būs taš tādas pašas problēmas ar uh, govju uh, au, audzēšanu. Nu, uz to atsaucās arī Dantēna kungs. Uh, nu, mums uh, īstenībā netik ļoti vilki traucē, kā šī uh, lauksaimniecības atbalsta sistēma, kas tagad ieveidota. Paldies! Uh, Nākamais kolēģis. Paldies. Es arī vēlos pateikties uh, Esterei par um, viņas uh, darbu. Šo to varam vēl papildināt, bet principā ļoti daudz, kas te jau izskan uzsvēršu, cik svarīga mums ir uh, kazu un aitu kopība, saglabājot da biodaudzveidību, rūpējoties par um, um īpašo um, landšaftu um, saglabāšanu mm, vidus jūras zona. Te jau izskanē vidus jūras telpa. Mm, Portugālē ir tāds īpašs reģions, kur notiek kāzu naitu kopība, tā kā vajadzētu atbalstīt šo iniciatīvu. Tas ir um, šo aktivitāti, kas uh, ļoti bieži notiek, norisinās nelabvēlīgos reģionos, uh, no kuriem citādi cilvēki vienkārši būtu aizgājuši. Un nu, tad uh, jāapmāca šie jaunie lauksanieki, jāpalīdz viņiem, jāstabilizē ražošana, tas viss ir svarīgi. Um, būtu labi vienkāršot uh, identifikācijas sistēmas, kas ir uh, ļoti sarežģītas šobrīd, un um, tad arī uh, vilku un uh, citu plēsoņu uzbrukumi, tas uh, ir un paliek problēma, un uh, uh apdraud mūsu ganāmpulkus. Varbūt var paredzēt arī kompensācijas, bet drīzāk jāparedz uh, profilakses pasākumi. Paldies, Nekovkungs. Paldies. Kopā ar Ēriku eh, mēs eh, organizējām bilaterālo sanāksmi Bulgārijā un Francijas dienvidos. Un tā bija lieliski bilaterāla iniciatīva. Mums tādas vispār ļoti patīk. Un nu, kas te īpaši svarīgi, manuprāt, ir eh, parāku prakšu apmaiņa. Un tas, ko mēs dzirdējām šajā sanāksmē, mēs redzam situāciju. Uh, um, tur, kur tas ir kautuvēs, un uh, Nokautu dzīvnieku skaits palielinās. Lauksamnieki nezina, ko iesākt, un tā vajadzētu uh, palīdzēt viņiem arī apgūt varbūt tādus tirgus segmentus, un, un tā geogrāfisko norāžu schēmas jāizmanto efektīvāk. Vajadzīga elastība arī attiecībā uz kalnu reģioniem. Tas jau izskanēja. Un vēl Ražotāji saka, ka viņam nepieciešamas vasaras un ziemas bāzes, tādi punkti pasargāti mm, īpaši kalnos. Nu, tam nepieciešami resursi, tā kā mm, ir jāpiešķir šie resursi. Augšais robežas ir jāsaglabā vismaz vai arī jāpiepaceļ. Mm, tad ir zināšanu nodošana, know-how nodošana ir svarīga. Mm, paldies. Un tagad komisijas pārstāvis Šaukungs. Paldies priekšsādātājiem. Un uh, paldies Rans Garsija kundzei par ziņojumu. Mēs uh, cieši sadarbojamies ar uh, referentu un viņas komandu, un sadarbība labi izdevusies. Um, īpaši tur, kur uh, mums nebija domstarpību. Nu, mēs visi varējām piekrist, ka, uh, ka sektorā ir jāinvestē, lai to atpazītu kā svarīgu uh, nodarbi lauksaimniecībā. Nu, viens elements, runāt par atbalstu, daudz noteikumu jau ir mm, izmantojami. Eh, mēs eh, paredzam ap 50 miljoniem eiro katru gadu, lai nodrošinātu ražošanu abos sektoros, kur, teiksim, dalība valstis vēlas savas nacionālas eh, prakses paturēt. Tad virzība iekšējos tirgus, eh, tirgos mm, un arī eh, pārobežu kontekstam. Daudz līdzekļu tika piešķirts eh, šim programmam. Tad arī Eiropas inovācijas partnerība. Apmaināmies parākpraksēm, stāstam lauksaimniekiem, kā organizēt aitu, kazu gaļas ražošanu un audzēšanu kā tādu. Un es domāju, ka varēsim te labāk organizēt un izmantot mūsu inovāciju programmas. Ar šodienas lēmumu par omnibus regulu Mums ir labas iespējas um, ļaut um, lauksamniekiem labāk sagat organizēties viņa pozīcija uh, pārtikas ķēdē ir svarīga. Runa nav tikai par saražošanu, bet arī par uh, vietu uh, pārtikas varības ķēdē, noieta tirgi, mm, sadale, realizācija, tas viss, pievienotā vērtība, atalgojums eh, gan ražotājiem, gan pārstrādātājiem. Es pieminētu arī tirgus eh, caurskatāmību. Esam atkarīgi no tirgus evolūcijas, mm, bet nu, mēs skatāmies, kas notiek tirgum. Mm, mm, īpaši sakojam līdzi aitkopībai un kaskopībai eh, publiskojam pēdējo informāciju, un, lūk, varat ieskatīties šajos bileteņos un mm, saņemt pēdējo informāciju, kas arī ieteicami par mm, plēsīgiem zvēriem izskanēja jautājumi vilkiem. Tīpaši tas daudzus satrauc, un mēs to uztveram ļoti nopietni. Un tagad mums ir vairākas iespējas, kā labot situāciju, piemēram, kom piedāvājot kompensācijas Nu, nu, esmu pārliecināts, ka tas būs efektīvs mehānisms, bet vēlos jūs arī pabrīdināt. Um, mums, mums jāstrādā mm, ar zinām ietvaru un dzīvotņu direktīvā diezgan elastīgi runājot par kompensāciju piešķiršanu vietējā līmenī. Bet es aicinātu izmantot šo elastīgumu mūs visus. Mm. Un tad mums jāsadarbojas arī ar vides kolēģiem. Ja viņam mums jāpiekrīt, eh, tad lauksamniecība nav ekskluzīvas kompetences. Un uh, sabiedrībai arī mūs jāatbalsta. Paldies vēlreiz referentē par šo ziņojumu. Mēs labprāt turpināsim darbu sadarbību jums visiem. Sektors ir eh, ārkārtīgi interesants eh, temati, par kur runājam arī, kā turpināsim darbu. Jā, paldies komisiju, un eh, tagad, lai noslēgtu šo diskusiju, uh, referenti vēlreiz tiek dots vārds. Paldies! Uh, par viedokļu apmaiņu kolēģiem. Paldies arī komisijai. Labprāt sadarbojamies ar komisiju. Un nu, es tagad sapratu, ka mums uh, ir daudz um, um, jautājumu, kas atrauc pilnīgi visus runātājus un runājot par vilkiem. Tēmu mēs jau bijām diezgan dāsni. Sadarbībā pārējām grupām, parlamentā pārējām komitejām, un nu, tas nozīmē zaudējumus ražotājiem, domājot par dzīvotņu direktīvu un to, ko teica Gilēras kundze. Nu, pagaidām nebija tādas pretimnākšanas eh, ražotājiem, jo tagad vilku uzbrukumi nav vairs izolēti incidenti, un te vairs nav jākompensē, bet eh, jāveic profilakses pasākumi. Jā, tika pieņemta nepareiza lēmumi, tad tie ir jālabo. Uh, Viena lieta ir lopkopība, un otra lieta ir vides uh, aizsardzība. Un šīs divas lietas ir jāapvieno, jāsabalansē. Par omnibus regulu tagad dažas lietas būs jāpielāgo. Nu, par omnibus regulu mēs tagad nobalsojam. Un uh, lauksāniecības daļa ir pieņemta. Uh, Nu, tad skatīsimies, kas tagad notiks. Tad um, starptautiskie ražotāji, Jaunzēlande, vislielākais ražotājs un arī Brexit situācija un tas, ka Lielbritānija tiek uzskatīta par lielu ražotāju un mēs uh, nevarēsim sekt mūsu pieprasījumu, pašu pieprasījumu, tā kā vajadzētu stimulēt eh, ražošanu citās valstīs um, visu, arī visu šo pozitīvo efektu dēļ, kas saistās ar abiem sektoriem. Un jāpadomā. ka kaskopība palīdz um, uh, sakopt mežus un uh, Natūrā 2000 Mm, to ir pierādējusi. Tātad uh, mežsaimniecība, mežsaimniecības situācija tiek uzlabota ar kaskopību un arī mežu ugunsgrēki uh, var tikt novērsti šādā veidā, runājot par ekstensīvu lopkopību. Te vairākas lietas jānošķer. Aitkopība var būt ekstensīva un arī intensīva, bet uh, citos sektoros lielākoties mm, mm, tā ir ekstensīva lopkopība. Un uh, tieši tas uh, liek iedzīvotājiem uh, palikt uh, šajos attālos nelabvēlīgos reģionos, uh, kas citādi būtu pilnīgi tukši. Tāpēc es atbalstu arī grozījumus šajā virzienā un uh, Eh, ekstensīva lopkopība tiešām jāatzīst, un eh, īpaši aitām tas ir būtiski. Tagad, ja gatavojot iniciatīvu ziņojumu, nevar ierakstīt pilnīgi visu. Mēs runājam arī par sieviešu lomu. Starp citu, vēlos pateikties eh, dažām sievietēm kolēģiem. Uh, tur vairāk cilvēkiem organizācijās apvienojušies eh, ražotāji un sievietes no Spānijas, eh, kas um, par laimi um, arī apvienojās tādos tā kā tīklos, un uh, mums ar viņam bija izcila sadarbība. Paldies viņam vēlreiz. Tā kā Norberto ļoti labi, ka tu to pieminēji. Un tad. Uh, Y la figura del pastor se está perdiendo. He escuchado de alguna. Mm, tad arī ganu situācija mūs arī satrauc, jo ekstensīvu lopkopību piekopjot, nu, vajadzīgi gani, un cilvēki nav apmācīti. Apmācība, izglītība šie, šie, šie sektorā uh, arī ļoti slikti organizēta un jādodas pie pensionētiem uh, ganiem, lai vispār kaut ko saprastu no nu, tā, kā tas notiek. Tad tas, kas skar um, kontrolas pasākumus, gaļas saražošanu. Nu, tad nepieciešami pasākumi, lai uzrunāt mērķa grupas. Jo, ja patērētāji mm, neatrod pazīstamu produktu, pēc kāda laika viņi atradinās, vairs to mm, nepērk, nemeklē, un tad um, viņus atkal piesaistīt ir ļoti grūti. Tā kā izpēci attīstības pasākumi šeit būtu ļoti vēlami. Paldies vēlreiz visiem. Tagad skatīsim grozējumu priekšlikumus. Cerams, ka varēsim labi sadarboties. Tad mēģināsim saprātīgi rīkoties un palīdzēt sektoram, kam palīdzība ir ļoti vajadzīga. Un tas ir mūsu visu pašu interesēs. Tas ir vissvarīgākais. Paldies! Um, Jā, es pazīstu šīs sievietes no Spānijas šo Uh, apvienojušos grupu, par ko uh, jūs uh, runājāt, un tik tiešām šādu tīklu nav daudz, un lieliski, ka viņi izmanto, viņas izmanto sociālos medijus. Līdz 27. novembrim 2013. var iesniegt um, grozējumus, turpmāk skatīsim tekstu janvārī. Tagad septītais punkts Eiropas Savienības pašu resursu sistēmas reforma. In, tas ir eh, iniciatīva atzinums, eh, sociālisti demokrātīgas to ir sagatavojuši. Nikola Kaputo ir um, referents, bet viņš nevarēja ierasties, un Erika Angrijo būs mūsu runātājs. Erika. Oui, merci. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es eh, runāšu Nikola Kaputo vārdām. Viņš vēlas eh, padziļinātu pašu resursu sistēmas eh, reformu. Arī tādu eh, sistēmu, kas varētu iemaksu daļu, kur pamatā ir NKI, ņemot vērā to, ka pagājušajā gadā tās veidoja 65,4% no savienības ieņēmumiem. Ir skaidrs, ka pašreizējā Eiropas saimnības pašu resursu sistēma nestrādā, jo tā ietver eh, sarežģītus un nepārskatāmus korekcijas mehānismus un katru gadu veicina pietiekumu maksājumu apropriāciju trūkumu. Augsta līmeņa grupas pašu resursu jautājumos ziņojumā tika ierosināti jauni priekšlikumi, ko prezentēja Marija Monti, tostarp PVN pašu resursu un ES emisiju tirzniecības sistēmas reformas, kā arī CO2 nodeva, transporta nodekļi, elektrības nodokļi un ieņēmumi no digitālā vienotā tirgus. Nikola Kaputo uzsver to, ka būtu visām pusēm jāizdara attiecīgi secinājumi no augsta līmeņa pašu resursu jautājumu e, grupas e, ziņojumu un jāanalizē iespējas īstenot ziņojumu ieteikumus, lai padarītu savienības budžetu stabilāku, vienkāršāku, autonomāku, taisnīgāku un prognozējāmāku. E, kā arī norāda, ka šie jaunie pašresursu veidi ir būtiski, lai finansētu nesenākas savienības prioritātes, piemēram, migrācijas, iekšējās drošības un aizsardzības jomā. Tāpat eh, šie resursi ir eh, nepieciešami, kā to arī eh, uzsvēra komisārs Otingers, ka ir šie resursi nepieciešami lai novērstu iespējamos izdevumus samazinājums kopējai lauksaimniecības politikai saskaņā ar Brexitu. Ņemot vērā to, ka te runa ir par mūsu kopējo lauksaimniecības politiku, nepieciešams panākt vienkāršus un efektīvus um, līdzekļus um, lauku attīstībai. Paldies! Tagad došu vārdu ēnu referentam. Paldies! Es uh, varu tikai atsaukties uh, uz uh, referenta sacīto. Tas uh, pilnībā saskan ar mūsu stādījumu, taču varbūt vajadzētu vēl uh, uzsvērt eh, to, cik ļoti būtiska ir KLP un cik ļoti būtiska tā ir pārtikas nozarē, kā arī pārtikas eh, nozares preču eh, un pakalpojumu cenu stabilitātei. Ņemot vērā notikums, kas ir ietekmējuši Eiropas Savienības piena nozari, tad varam konstatēt, eh, ka tendences, kas ir notikušas eh, Jaunzēlandē un Austrālijā, ir negatīvi ietekmējušas eh, sviesta ražošanu Eiropas Savienībā, attiecīgi negatīvi ietekmējot arī cenas. Tāpat jāpaturprātā problēmas, kas ir saistītas ar pesticīdu izmantojumu, dažādām slimībām. Olu cenas ir ļoti strauji kāpušas, patērētājiem to ir ļoti grūti saprast. Tātad ir daudz dažādas problēmas. Pārtikas cenu stabilitāte ir viens no svarīgākajiem elementiem, kas jāņem vērā, jo tā ir cieši saistīta ar KLP. Paldies, nākamais runātājs. Ačiū, gerbējā pirmininkė. Paldies, priekšsēdātājs kundze. Jā, tik tiešām ir runa šeit par ļoti svarīgu un interesantu jautājumu. Es eh, budžets, eh, kas eh, nozīmētu pašu resursu nozīmes pieaugumu, nozīmētu arī lielāku atbildību, lielāku pārskatāmību par izdevumiem un ieņēmumiem. Taču mums jābūt arī gataviem izaicinājumiem, kas saistītos ar to, jo, protams, ka dalībvalstīs ir ļoti dažāda ekonomiskā situācija. Līdz ar to viens tarifs, piemēram, PVN, radītu sarežģījums uh, valstīs, kas uh, nozīmē to, ka būtu grūti tām iemaksāt nepieciešamo daļu ES budžetā mēs varam redzēt diezgan lielas atšķirības, eh, jo ir eh, dažās valstīs 6000 eiro uz cilvēku mēnesī per capita, citās valstīs šī summa ir aptuveni divas reizes lielāka. Lauksaimniecība un maksājuma sistēma ir ļoti daudz, daudzajāds jautājums, kas uh, ir atšķirīgs katrā dalībvalstī. Un priekšlikums ieviest vienotu likmi, vienotu tarifu būtu jāskata ar zinām piesardzību, jo ir jāņem vērā visi aspekti, kas saistīti ar šo problemātiku gan uh, kohēzijas politikas, gan uh, KLP ietvaros. Paldies! Nākamais runātājs, uh, paldies priekšsēdētāji, arī es gribētu atzinīgi vērtēt Nikola darbu. Paši resursi ir tāds mūžīgais jautājums, par kur runājam jau kopš esmu šeit parlamentā, par to runājam tātad jau izcēnis, taču risinājums joprojām nav rasts. Es domāju, ka Parlaments šobrīd var balsot par izdevumiem, bet eh, ne par ieņēmumiem. Tādēļ uzskatu, ka paši resursi būtu nepieciešami. Varbūt, ka Brexits būtu iemesls to darīt, kā mēdz teikt, nav jaunuma bez labuma. Un eh, varbūt, ka tādējādi mēs varētu izbeigt pašreizējos mehānismus, kas eh, nav pietiekami piemēroti kā korektīvie mehānismi, tātad ir nepieciešami Katrā ziņā jaunās eh, politikas, jaunās prioritātes, migrācijas politika eh, būtu tās politikas, kurām nevajadzētu tomēr atstāt novārtā arī senās rīcība politikas, eh, kā piemēram lauksaimniecības politiku, kas ir visstruktūrētākā no ES politikām. Tādēļ ļoti svarīgi, lai tā netiktu privatizēta, valstiskota, lai tā būtu līdztekus ES e rīcībpolitikām un visas šīs dimensijas, lai tur tiktu integrētas, jo KLP skar cilvēku ikdienas dzīvi, gan pārtiku, gan veselību. Tādēļ nepravi, ne, neprivatizēsim to, nevalstiskosim to, panāksim to, lai tā atspoguļot mūsu visu Eiropas Savienības valstu vienotību. Paldies, Flanagan kungs! Pirmkārt, Tātad pirmā rindiņa aicina veikt padzinātu reformu sevišķi, ņemot vairāk to, kas skara negatīvos aspektus pašresursu sistēmā. Uzskatu, ka ir ļoti viegli likvidēt problēmas, ko uh, rada Brexit, un tas būtu palielināt šīs iemaksas. Uh, bet uh, Pirmkārt, pirms mēs varam vēl vairāk naudas šajā maisā, varbūt vajadzētu aizlāpīt caurumu. Ir ļoti svarīgi, lai mēs to saprastu, jo pretējā gadījumā ir daudz cilvēku, daudz lielo lauksaimniecību, kas saņem ārkārtīgi daudz naudas no Eiropas Savienības, kaut arī viņiem tā nemaz nav nepieciešama. Tātad pirms turpinām bērt naudu šajā maisā, caurajā maisā būtu jāizlāpa šis caurums. Paturēsim prātā to, kā tad šīs iemaksas eh, tiek aprēķināts. Tās aprēķina saskaņā ar IKP ja mēs runājam par ekonomisko sagbrukumu, no kura īrija ir atkopusies, tad tā ir atkopusies lielā mērā pateicoties eh, tāpēc, tam, ka ir noticis uh, uh, lēciens, ekonomiskais lēciens, taču tajā pašā laikā šie skaidri bieži ir pārspīlēti, jo uh, cilvēki nebrauc apkārt luksus mašīnās. Tieši otrādi bezdarbs palielinās, kļūst aizvien vairāk uh, cilvēki, uh, aizvien vairāk uh, zaudē mājas. Tātad ir jāpaturprātā tas, ka skaitļi un realitāte nav viens un tas pats. Paldies! Nākamais Edņokungs. Paldies, jā. Ļoti interesanti. Es piekristu Flanagan kungam par citu punktu, jo šobrīd uh, pašu resursi nāk no muitas nodavām, no PVN iemaksām un no valstu IKP. Un tagad būs uh, emisiju nodokļi. Katrā ziņā tas ir vēstījums lauksaimniekiem uzmanieties jūsu lielopu emisijas uh, tiks aplikts ar nodokļiem būs arī citi nodokļi, kamēr saņemat subsīdijas eh, par eh, audzēšanu, kādu kultūra audzēšanu no otras puses jums uzliek nodokļus. Tas ir absurdi. Es eh, redzu, ka šāds ir tas vēstījums lauksemniekiem. Paldies. Es domāju, ka apvienotai karalistē jau nu, nevajadzētu īpaši satraukties par es nākotni, ņemot vērā to, ka tā to pametīs. Un tagad tev došu vārdu komisijai, lai tā noslēgtu šo diskusiju. For, uh, give... Paldies par iespēju izklāstīt komisijas viedokli. Mēs Redzam, ka jūs atsaucaties uz augsta līmeņa grupu, kas strādāja Montī vadībā un tā izstrādāja interesantus priekšlikumus par pašu resursiem uh, Eiropas Savienībai. Jūs zinat, ka ir vairāki iemesli, bet galvenokārt Brexits ir. Uh, tas nozīmē, ka liels neto maksātājs atstāja Eiropas Savienību. Un Mums bija tā saucamā rabatu sistēma vai atlaižu sistēma. Un mums pietrūks ne tikai naudas, bet viss e, sistēmas struktūra būs jāpielāgo. Nav šobrīd vēl konkrētu priekšlikumu. Komisijas priekšlikums būs 2018. gada maijā, un Mēs uzklausījām interesantas idejas attiecībā uz jauniem pašu resursiem, un par to mēs noteikti domāsim turpmākajās sanāksmēs darba grupā komisijā, atsaucoties uz to, ko jūs runājāt nacionālo ienākumu faktoru. Tas tiešām atšķirās pa dalību valstīm, bet šis faktors uh, to atbalsta dalību valstis, jo tas tiek uzskatīts par diezgan taisnīgu resursu sadalījumā, un tam iespējams būs uh, svarīga loma, par to noteikti diskutēs arī pašās dalību valstīs. Uh, Un, lai liktu kaut ko vecās sistēmas vietā, būs jāpārskata, kā ir sadalīts eh, sloks starp valstīm attiecībā uz budžetu. Paldies, Hoislera kungs, un tagad, lai noslēgtu debates par šo jautājumu, vēlreiz vārdu dodu Nikolā Kaputo. Eh, vārdā. Tātad eh, eh, vēlos teikt, ka tik tiešām pašu resursu reformas būtība ir tāda, ka situācija kļūst aizvien saspīlētāka un šī problēma kļūst aizvien akūtāka. Ja mēs raugāmies uz uh, ietekmi, kāda būs Brexit, tad mēs uh, <clears throat> nevaram turpināt aprobežoties ar to, ka balstāmies uz eh, NKI, ja mēs nepalielinām pašu resursu daļu, tad, tāpat kā Nikola Kaputa, arī es uzskatu, ka uh, ir jāsaprot, ka situācija varētu sāsināties. Es domāju, ka vajadzētu pātrināt šo procedūru. Pretējā gadījumā šī, šis vāveres ritenis tikai uzņems apgriezienus un mēs eh, netiksim galā ar jaunajiem izaicinājumiem un jaunajiem izdevumiem, kas būs Eiropas Savienībai. Es uzskatu, ka Nikola Kaputo ziņojums kurā tiek uzsvērts uh, augsta līmeņa grupas pašresursu jautājumos, uh, ziņojums uh, ir vērtējams atzinīgi. Eh, Paldies! Līdz ar to šīs debates par septīto punktu ir pabeigtas. Eh, grozījumus var iesniegt līdz 27. novembrim pulksten vieniem pēcpusdienā. Un Tagad pievērsīsimies nākamajam darba kārtības punktam. Nākamā DFS parlamenta nostājas sagatavošana attiecībā uz daudzgadu finanšu schēmu laika posmam pēc 2020. gada. Un tagad došu vārdu Sofijai Ribeiro. Lūdzu, paldies! Paldies, priekšādātāji. Gatavojoties šodienas uzstāšanās reizē, es gribēju visvairāk pastāstīt par to, no kādas nedrošības cieš mūsu lauksaimnieki un strādājot pie šī ziņojuma. Jūs jādomā zināt, par ko ir runa pēc būtības mums ir jāpalielina DFS pakotne, Un ir nepieciešami līdzekļi arī, lai izlīdzinātu nevienlīdzību, kas ir radusies konkurences izkropļojumu dēļ. Vajadzīgs atbalsts maziem uzņēmumiem un jaunajiem lauksaimniekiem un arī attāliem nomaļiem reģioniem Eiropas Savienībā. Manuprāt, pašreizējais finanšu finansējuma veids parāda, ka nu, šī sistēma ir pārslogota. Mums ir jā jāpanāk, lai lauksaimniecības komiteja tiešām aktīvi iestātos lauksaimniecības sektora labā. Un lauksaimniecība ir tik svarīga daļa Eiropas projektā, tā nodrošina mūs ar pārtiku, nodrošina uh, Tā arī palīdzēja pārvarēt badu pēc otrā pasaules kara. Un tagad lauksamniekiem ir nepieciešama palīdzība no mūsu puses. Viņu ieņēmumi samazinās, un viņi brīžiem nezina, kā sagaidīt nākamo dienu. Pastāv arī konkurence, un mēs skaidri redzam, ka ir vajadzīga jauna likumdošana, lai lauksaimnieks varētu labāk aizstāvēt un pasargāt. Mums ir jāveicina vietējo tirgu attīstību un jāatbalsta īsas piegādes ķēdes. Um, mēs sastav, sastopamies arī ar problēmu, ka cilvēki no daudziem reģioniem aizbrauc tā, ka tur nepaliek gandrīz neviens. Svarīgi Eiropas Savienībai ir tirzniecības nolīgumi, bet kompensācijām ir jābūt atbilstošām, lai visi varētu kaut ko iegūt. Mums ir viss mazākais lauksaimniecības budžets salīdzinot pēdējos 30 gadus. Un mēs dzirdam arī citas sūdzības. Uh, apvienotā karalista grasās izstāties no Eiropas Savienības, nekāda rožainā nākotne nav uh, saskatām pie apvāršņa. Jādomā Uh, arī par to, ka, ko mēs maksājam, kādas ir lauksvencības izstrādājuma cenas. Un pašai šis ziņojums, ko mēs apspriežam, ir iecerēts kā pasākumu apraksts atbalstam mūsu lauksaimniekiem. Paldies! Adesso... Eh, Paldies, Klārā Gilera! Sī, sí, mm. Paldies! Es kā ēnu referente savā politiskajā grupā gribu piedāvāt vairākus komentārus. Gribu teikt paldies Sofijai, ļoti labi izstrādāts ziņojums kas man varbūt rada tādas šaubas, tie ir laika termiņi. Mums tomēr viss jāplāno tā, lai budžeta komiteja varētu ņemt vērā visus aspektus, kas mums ir svarīgi un uzsvērti arī šajā ziņojumā. Tāpat vairāk kārt jau tika nu, teikts, ka mums ir jāpanāk atbalsts lauksaimniekiem. Mēs jau ilgi diskutējam par budžetu, par daudzgadu finanšu schēmu, un mēs varam piedāvāt politisku politiskas aktivitātes vai politiska līmeņa ieceres, bet tam ir vajadzīgs arī finansējums, lai to varētu īstenot, lai varētu saglabāt spēcīgu kopīgo lauksaimniecības politiku. Un ir jāspēj saglabāt budžets vismaz pašreizējā līmenī. Uh, Gribu pieminēt uh, arī to, ka komisārs Ettingers runāja par to, ka iespējamais tiks ievests tā saucamais uh, līdzfinansējums un pirmajā to, ja to ieliks pirmajā pīlārā, mums ir jāvēršās pret šo ieceri uh, pirmajām pīlāram ir jāparedz tikai Eiropas Savienības finansējums, jo ja mēs šeit ieliksim arī uh, līdzfinansējumu, tad dalībvalstis varēs noteikt attiecīgos mērķus. Mums ir jāpanāk, lai pirmajā pīlārā netiek iekļauts līdzfinansējums, lai mēs varam īstenot sekmīgu kopīgo lauksaimniecības politiku. To vajadzētu atkārtot un no tā neatkāpties. Un vēl, eh, neraugoties uz kopējo lauksaimniecības politiku un tās iespējām, komisija vēlas kaut ko panākt arī vides aizsardzībā, piemēram, klimata pārmaiņu saku novēršanā. Budžets nav domāts tikai un vienīgi lauksaimniekiem. Uh, bet arī pasākumiem, kas ļaus uzlabot vidi un cīnīties pret eh, klimatu pārmaiņu sekām. Tie ir svarīgi elementi, kas man ir pie sirds. Un sastajā punktā referente šeit raksta, ka ir vajadzīgs uh, tiesiskais ietvars. Arī to es vērtēju pozitīvu. Un Jācer, ka jau šajā sasaukumā tas tiks izstrādāts un nākamajā pavasarī, kā solīja jau komisārs Ferhoigens, Mums būs tiesiskais ietvers arī pārtiks piegādes ķēdēm, lai mēs pārvarētu negodīgu komerciālo vai tirzniecības praksi. Un nobeigumā, nezinu, vai svarīgi ir, lai pasākumu būtu daudz, svarīgi ir, lai būtu izvēlēti pareizie pasākumi, kas parādītu, kāpēc ir nepieciešams 21. gadsimtā īstenot lauksaimniecības politiku. Un es ceru, ka šis ziņojums gūs lielu atbalstu. Un noslēgumā gribu teikt vēl vienu lietu. Ir ieviesta jauna muitas nodeva no ASV puses attiecībā uz Spānijas um, pārtikā izmantojamām olīvām, kā atrunājoties ar to, ka tiek izmantots dempings. Šī šī nodeva ir 200%, un tas ir uzbrukums mūsu kopējai lauksaimniecības politikai. Es ceru, ka šeit komisija reaģēs, un mēs varēsim arī sevi aizstāvēt. Paldies! Nākamais runātājs. Es arī gribu teikt paldies referentei par šo sarežģīto um, atzinumu, un es gribu pievērsties tieši vienam argumentam. Gribu aizstāvēt finansējuma līmeni, kāds ir bijis līdz šim. Par to runāja arī Agilēras kundze. Un, uh, uh, Nodevas, kas tiek ievāktas Eiropas Savienībā, ir izmantojamas arī uh, lauks uh, ainavas uh, uzlabošanai un optimizēšanai. Tas viss arī piedara pie kopējās lauksaimniecības politikas. Un vēl ceturtajā pantā vai ceturtajā punktā kur runa ir par maksājumu vienādošanu dalību valstīs, tad kā jaunas valsts, jaunas dalību valsts pārstāvis no Polijas, es gribu pateikt, ka harmonizēšanas process attiecībā uz maksājumiem starp vecajām un jaunajām valstīm ir jānoslēdz un uh, atšķirības uh, bija pamatotas pašā sākumā pēc iestāšanās, jo mums Austrum Eiropā ražošanas izmaksas bija mazākas nekā vecajās valstīs, bet tagad tās ir pielīdzinājušās. Un mums ir relevanti dati, kas liecina par to, ka, piemēram, izmaksas par augu aizsardzību ir zamākas nekā uh, vecajās valstīs, tā ka mums nav vairs īsti vajadzības pēc šīs diversifikācijas. Man būs grozījums attiecībā uz godīgu konkurenci un par to, ka harmonizācija ir jāpabeidz. Paldies, Robē! Paldies, priekšsēdētāji! Eiropas lauksamniecībai ir nepieciešama reizē redzamība un stabilitāte. Un šis ir viens no veidiem, kā to ļaut. Tajā pašā laikā tam ir jābūt pietiekamam, lai KLP finansējums būtu pietiekamā līmenī. Neaizmirsīsim to, ka šajā pasaules modelī ASV un Ķīna ir daudz konkurētspējīgākas nekā mēs un ir atbilstoši runāt par ASV lieku līgumu šajā ziņā. Jāsaprot arī sanitārie veselības aspekti, kā arī, veselī, kā arī cenu pieaugums, kas apdrauda ēst lauksaimniecību. Mums ir jāatbalsta šādi kompensējošie mehānismi, jāatbalsta kopumā KLP, un es domāju, ka mēs šajā ziņā varēsim sniegt savu atbalstu. Paldies! Paldies! Mēs visi esam vienasprāts par to, ka Brexits radīs sarežģījumus arī lauksainiecības politikas īstenošanā. Uh, un mēs varam vai nu samazināt uh, budžetu kopumā, pārliecināt dalību valstis, ka šis uh, trūkums būs tām pašām jāizpilda, kas radīsies Brexita dēļ. Tagad ir iecerēts, ka kopējai lauksaimniecības politikai tiks atvēlēt 38% tikai salīdzinājumā ar 60% vēl pirms neilga laika. Un ar to nepietiek. Uh, es gribu arī pieminēt migrācijas krīzi. Uh, un citas krīzes, uh, kur, kurām arī ir jāatvēl līdzekļi. Mums ir jānošķir vai jāpasaka, nu, cik tālu mēs esam gatavi atkāpties. Eiropas Savienība uh, spēs vēl saglabāt savu konkurētspēju importa tirgū. Tāpat ir jārisina iekšējas problēmas, rezerves un maržas, piemēram, maksimālais atbalsts atsevišķai lauksaimniecībai. Varbūt šeit jānosāk, jānosaka robežu 100 vai 150 tūkstoši eiro. Uh, lieli uzņēmumi spēja diversificēt savu ražošanu un izvēlēties alternatīvas. Vēl cits svarīgs faktors ir netaisnīga maksājumu sadalījuma sistēma. Ja mēs Uh, mazumtirgotājiem un uh, vairumtirgotājiem atļaujam brīvi veidot cenas, tad mēs neuzlabosim apstākļus lauksaimniekiem un nosacījumus, kādos viņi strādā. Uh, Komisijai vajadzētu būt priekšlikumiem arī par šiem jautājumiem. Mans poļu kolēģis runāja par to, ka ir uh, jāpārstāj, jāizbeidz šī atšķirīgā attieksme vai pieeja pret vecām un jaunām dalību valstīm. Mums taču ir vienota likumdošana, kas vienāda attiecas uz visiem, un arī lauksaimniecības sektorā uh, uh, vides pasākumi, tie arī ir harmonizēti, bet maksājumi joprojām turpina atšķirties un cilvēkiem grūti paskaidrot, kāpēc tā ir. Mums ir jāizmanto cita pieeja un krīžu menedžments, krīžu pārvarēšana, no tās mēs nevarēsim izvairīties krīzes būs arī nākotnē. Atsevišķas valstis nevar iespēdot situāciju. Tāpat vajadzētu veicināt pārtiks apgādē īsas, īsu ķēža principu. Paldies! Who, um, Chairman, both of us have our hand up. Which? Kārtika, arī šeit raportējums. Lūdzu, nākamais runātājs, paldies. Eh, Priekšsēdētāji, mēs zinām, ka ar kādiem izaicinājumiem saskars KLP un zinām, ka šos izaicinājumus vēl palielina budžeta ierobežojumi. Es domāju, ka tagad ir laiks atzīt un izvērtēt patiesos labumus, ko sniedz KLP. Ko visvairāk kūst Eiropas Savienība un dalībvalstis no KLP. Uzskatu, ka tie galvenokārt no, nāk no kvalitatīvas pārtikas piegādes un guvumiem, ko varam gūt lauku un reģionālajā attīstībā, kā arī tajā, ka mēs varam būt pārliecināti par to, ka pasaules labākā pārtika nāk no ēst. Attiecīgi, jānodrošina tas, lai tā arī turpinātos. Es domāju, ka novirzot budžetu mazākiem un vidējiem lauksaimniekiem, mēs varam nodrošināt uh, līdzvērtīgu sadali, jo šobrīd ir ļoti daudz nevienlīdzību budžeta sadalēm. Es domāju, ka mums ir kopīgiem spēkiem šajā komitejā un citās eh, kopā ar citām ēs iestādēm jāsaprot, ka ir jāmaina KLP dinamika. Otrakārt, jābūt apziņai, ka KLP budžets ir jāizstāv, saprotot to, ka dažos reģionos būs vairāk kā 4 miljardu iztrūkums eh, tuvākajā nākotnē. Un ja mēs šo iztrūkumu, ko radīs eh, arī Brexit, eh, eh, aizpildīsim tikai ar nodokļiem, nu tad uzskatu, ka lielu atbalstu mēs negūsim. Taču, ja mēs sakām, ka mēs vēlamies aizsargāt KLP un ļaut citām programmām, militārajai un drošības programmai veiksmīgi darboties, tad es domāju, tas varētu saņemt pietiekami lielu atbalstu. Un es domāju, ka tādā veidā mūsu komiteja vajadzētu strādāt. Paldies! Srao Santus! Paldies, priekšsēdētāji! Arī es gribētu paust atzinību Ribeiro kundzei par paveikto darbu un vēlos uh, paust savu atbalstu un apliecināt to, ka arī turpmāk uh, atbalstīšu šādu virzību. Mēs varam konstatēt to, ka te ir liels risks arī citām ekonomiskajām aktivitātēm saistībā ar uh, klimatu, dažādām slimībām, slimības platībām, kā arī lauksamniecības produktu cenām kas nozīmē to, ka kādā brīdī lauksaimniecība var vairs nesaņemt nepieciešamo atbalstu. Lauksaimniecība nozīmē to, ka ir atbalsta tīkls eh, ne tikai lauka reģioniem, bet visai sabiedrībai, piegādājot pārtiku un arī attīstot reģionus. Tādēļ ir nepieciešams īstenot tādu KLP, kur būtu pietiekami spēcīgi instrumenti, lai palīdzētu cīnīties arī ar nākotnes izaicinājumiem un lai būtu skaidrs un efektīvas iniciatīvas. Mums ar mūsu finanšu satvaru būtu tas ļoti skaidri arī jāparāda un jāpamato, kādēļ tad mēs tik ļoti atbalstām KLP budžetu. Nākotnē mums vajadzētu nostiprināt tās zonas, nozars, uh, sektorus, kas ir visneaizsargātākie. Atgādināšu, ka Gada sākumā komisija pozitīvi novērtējusi instrumentu ultraperifēriem, proti visatālākajiem reģioniem, kas ir ļoti svarīgs uh, instruments uh, sociālajai un ekonomiskajai attīstībai šajos reģionos. Mums jānodrošina tas, lai šis budžets tiktu izmantots uh, viedi tā, lai reģionālās struktūras varētu tiešām gūt labumu no šī instrumenta. Pilnīgi noteikti šim instrumentam ir pievienotā vērtība un uzskatu, ka vajadzētu to paturēt prātā arī nākamajam finanšu gadam. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Ja również. Paldies priekšsēdētāja kungs. Um, arī es gribētu pateikties uh, referentes kundzei par to, ka tā ir ieguldījusi darbu šī teksta izstrādē un par to, ka ir salikt pareizi akcenti šajā tekstā, ne tikai saglabāt pašreizējo KP finansējumu, bet arī ņemt vērā to, ka ir nemitīgi dažādas krīzes, ar kurām saskaramies, un tādēļ jāņem vērā arī cenu svārstības, piemēram, tajā pašā laikā paliekot reāliem Mums ir jāsaprot, ka ir arī jauni izaicinājumi, kas saistīti ar migrāciju, drošību un tā tālāk. Tas nozīmē to, ka būs vēl dažādas jomas, kurām būs nepieciešami miljardi, lai finansētu šīs nozars. Un iespējams, ka arī KLP nāksies šķirties no vairākiem miljoniem, lai palīdzētu pārējām nozarēm, taču būtu svarīgi tomēr saglabāt šo finansējumu, atbalstīt KLP. Bet izaicinājums būs liels, jo ir skaidrs, ka dalībvalsts nevēlas palēnāt savas iemaksas. Katrā ziņā es neteiktu nē iespējai palēnāt uh, tieši maksājums un uh, dalībvalsts iemaksas. Uh, nevajadzētu mm, tādus pasākums, kas būtu kaitīgi konkurencei, taču ir jāsaprot, ka situācija ir diezgan sāsinājusies. Dalībvalstīm jāsniedz atbalsts, lai tā varētu palīdzēt lauksaimniekiem. Un jāsaprot, ka arī Brexit dēļ būs uh, iztrūkums, uh, un tas būs jālikvidē. Uh, Lauksaimniekiem ir pilnīgi vienalga, no kurienes nāk nauda. Viņiem ir svarīgi, lai būtu kompensācijas par visiem uzdevumiem, kuriem tie tiek uzlikti. Kuri tiem tiek uzlikti. Tādēļ uzskatu, ka vajadzētu līdzmaksājumus, kam nevajadzētu būt lielākiem kā um, zaudējumiem no iepriekšējās kāpēm. Paldies. Tagad Ēriks Andriju un bez tam Nākamais runātājs. Paldies, priekšādātāji kungs. Es gribētu arī dzen um, atzinīgi vērtēt uh, referents paveikto. Priekšlikumi ir ļoti kvalitatīvi. Negribētos, lai KLP kļūtu par uh, upuri tam, ka Eiropas Savienībai nav pietiekami daudz ambīciju. Es domāju, svarīgi, lai mēs šos jautājumus visi uzdotu sev, arī dalībvalstis par to, vai ES ir mērķis spēlēt lomu globālā līmenī. Un tas ļoti cieši sasaucas ar daudzgad finanšu schēmu. Tas arī sasaucas ar uh, iepriekšējo ziņojumu, Nikola Kaputo ziņojumu par pašu resursiem. Mēs nevaram no vienas puses būt ambiciozi un no otras puses uh, koriģēt šo 1% likumu un tajā pašā laikā pilnīgi neko nedarīt ar pašu resursiem. Ir jāsaprot, ka Brexit mums uzliks jaunus izaicinājumus un ar tiem būs jāsaskars, tie būs jārisina. Nevajadzētu skart pašreizējās politikas, vai tā būtu kohēzijas politika vai KLP, nevajadzētu tām noņemt finansējumu lauksaimniecība nav tāds pats ekonomikas sektors kā citi, jo tā vienlaikus uh, ietekmē pārtiku, veselību un arī cilvēku dzīvi, kā arī, protams, vidi, ūdeni, zemi, gaisa kvalitāti. Tādēļ nepieciešama kopīga valstu politika, kas būtu kas īstenotos ar mūsu pieņemto instrumentu starpniecību, un tas jādara, ņemot vairāk pašreizējo atvērto pasauli, globalizāciju, kurā ir vitāli svarīgi jautājumi kā vide, veselība, teritoriāla attīstība, kas ir daļa no tiem jautājumiem, par kuriem aktīvi runāsim turpmākajos gados. Kā teikts ziņojumā, šie jautājumi ir ļoti svarīgi. Tajā pašā laikā ir jādomā ne tikai par Eiropas dimensiju kopumā, bet arī par uh, struktūrālo stadeli ES iekšienē, pilāriem. Un es teiktu, ka vajadzētu pārskatāmību ilgākā perspektīvā. Varbūt, ka vajadzētu nevis piecu vai septiņu gadu schēmu, bet desmit gadu schēmu, lai būtu tāds ilgtermiņa redzējums, lai būtu ambiciozs šis redzējums, eh, apgādāt ar pārtiku visus pasaules iedzīvotājus, piemēram, lai mēs varētu izstrādāt uh, konkrētus uh, veidus, kā sasniegt šos mērķus. Un, ja mēs to nepanāksim, tad nevarēsim nodrošināt pārtikas drošību. Paldies! Rāns Garsija. Sí, muchas gracias. Yo quiero felicitar. Paldies. Paldies Sofijai arī par šo darbu. Sofija Balas lai dalībvalstis palielinātu iemaksas budžetam. Man šī sistēma liekas taisnīgāka dalībvalstīm, kam ir vairāk līdzekļu, maksā vairāk, kam mazāk, kam maksā mazāk. Tas ir caurskatāmi. Ja ievieš papildu nodokļus pilsoņu protestēs, viņi domās, ka Eiropas Savienība viņiem atņem naudu un sistēma būs uh, mazāk caurskatāma, palielinot nodokļus. Ja vēlamies spēcīgāku KLP ar uh, labu budžetu, piemēram, aitkopībai un kaskopībai, ja vēlamies uh, labu vides situāciju lauku reģionos, ja vēlamies augstvērtīgas pārtikas uh, preces par saprātīgu cenu, nu, tad mums tas jāatbalsta. Īsinot budžetu KLP, mēs nesasniegsim šos mērķus, tā tad eh, tas ir jānoraida, kā arī KLP renacionalizācija, jo, ja dalībvalstīm jāfinansē pirmajā pīlārā, rodas daudz jātājumu. Mm, tas nozīmēs KLP renacionalizāciju. Mums nepieciešama spēcīgāka KLP. Mm, tam jāpaliek vienam no spēcīgākajiem sektoriem. Paldies! Uh, un tagad Melaras kundze. Paldies uh, priekšsādātāji, jā, kungs, un uh, paldies referentei. Zinām, ka jāpiešķir pietiekami daudz līdzekļu, un tas ir uh, fundaments, uh, lai saražotu kvalitatīvus produktus. Mums jāsaprot, uh, ka izaicinājumi nākotnē pieaugs vides jomā, kontrolas jomā, pārtikas drošuma jomā. Es domāju tagad par pesticīdu debati. Lauksamniekiem tagad jauni uzdevumi parādās. Uh, kas viņus noslogos, kas jāfinansē KLP, no KLP budžeta, lauksamniekiem nepieciešama plānošanas drošība, tāpēc e, jārāda pareizes signāls ar šo ziņojumu, kas būs virzīts uz nākotni, mm, tātad e, jāparedz attiecīgi finanšu līdzekļi budžetam. Mm, ši, šīs dienas budžetu vēlamies arī vismaz e, tādā apmērā paturēt. Mm, un paldies referentei par otro punktu - informatīvas kampaņas ES. Viss, kas notiek ar šo naudu. NVO un uh, dabas aktīvisti tāpat protestē un vēlas mums šo naudu atņemt. Tātad informatīvas kampaņas ir ļoti labs instruments. Vēlos paturēt arī tiešos maksājumus un daudzgada finanšu schēma jāpagarina līdz septiņiem gadiem. Mūsu ēnu referenta Hanno Takula mm, vārdā vēlos eh, tātad jums visiem pateikties. Viņš, diemžēl, šodien slims, mm, bet mēs skatīsimies, lai mūsu grozījumi atbalstītu lauksamniecību un lai mēs kopīgi raidītu šo pareizo signālu. Paldies, Mišels Dantēns! Paldies priekšsēdētāji. Es arī uh, vēlos pateikties kolēģi Irbeiro par viņas ieguldījumu, kas ir labs. Vajadzētu atcerēties, ka kalpē pirmais uzdevums ir uh, pārtikas uh, politikas veidošana kopienu līmenī. Mums ir jābaro vairāk pa 700 miljoniem pilsoņu, un to ir grūti izdarīt šobrīd, ņemot vērā uh, preču uh, brīvu pārvietošanos, preču apretī. Uh, dažas valstis ražo vairāk augļu, citas vairāk graudaugu, bet viss rezultātā nonāk iekšējā tirgu, viss uh, mm, apgrozās šajā tirgu, un mums ir rezultātā visiem šī pārtika. Ja varbūt mūsu cenas ir augstas, um, tad mums tomēr ir ļoti labi drošības līmeņi, bet ražotāji joprojām pietiekami neseņem. Ja mēs padomāsim uh, par 7 miljoniem darba vietu un uh, padomāsim par 50 miljārdiem budžeta un sadalīsim to uz galviņām, nu tad uh, nemaz nav tik daudz mūsu budžeta, vajadzētu būt realistiem un sapro, saprast, par ko mēs runājam. Turklāt 95% no eh, visas pārtikas, kas nonāk tirgu, nāk eh, no mm, dominējošām valstīm, kur ir nedaudz, bet kas tiešām dominē eh, ne tikai Eiropas Savienībā, bet arī citur pasaulē. Kolēģis pieminēja 9 miljārdus pasaules iedzīvotāju. Nu, Eiropai nav varbūt jābaro visi šie cilvēki, bet uh, Eiropai noteikti jābaro daļa no šiem 9 miljārdiem. Es domāju par mūsu tirgiem, es domāju par uh, vidusjūras telpas uh, dienvidu pusi. Viņ, šīm valstīm arī kalpē ir nepieciešama. Tā tad uh, kalpē ietvaros mums vismaz jāpatur budžets šī brīža līmenī un nevajadzētu pieļaut līdzfinansējumu renacionalizāciju, jo, ja mēs um, fragmentēsim tirgu, tad mēs atkal atgriezīsimies pie nacionāla protekcionisma, kas uh, padarīs uh, mūsu ražošanu trauslāku un uh, pārtika, pārtikas dempings uh, sāksies, uh, ievainojamas grupas. Uh, no tā cietīs, un mums jādomā par visiem, domājot par pārtiku. Paldies, Mišel Flanagan kungs. Paldies uh, par šo interesanto ziņojuma projektu. Piekrītu kolēģiem pie piektā punkta. Uh, es, tur tiek aicināts veikt nepārtrauktu atbalstu tiem, kam palīdzība vajadzīga. Es saprotu šo aicinājumu, bet nebūtu pareizi uh, teikt, eh, ka šis atbalsts mums ir bijis. Ja mēs aicinām turpināt sniegt šo atbalstu, tas nav precīzi. Nākamais jautājums, ko skatīsim, ir budžeta izpilde. Un īstenībā 4% tiešo maksājumu sadala starp um, uh, 50% beneficiāru, kas saņem gada laikā katras ap 1050 eiro. Nu, Um, tas uh, nav daudz. Vajadzētu padomāt par uh, attiecīgiem uh, sadales kanāliem, augšējām robežām. Mums ir Rangeri, mums ir um, Lārijas Gudmans, mums ir Karaliene Anglijā. Mm, ko tad mēs cenšamies izstāstīt ar šo informatīvo kampaņu, ka bagāti kļūs bagātāki un trūcīgi trūcīgāki? Uh, mums ir vajadzīgi attiecīgi sadales kanāli. Ja daži cilvēki, kas nekad nav bijuši fermeri, uh, nevar strādāt lauksaimniecībā. Uh, mans uh, tēvs bija um, uh, mūrnieks un, principā, uh, viss, um, ko viņš uh, ir saņēmis no ES budžeta, bija lauksaimniekiem domāta nauda. Uh, viņš nekad mūžā nav bijis lauksaimnieks. Tātad viss ir atkarīgs no adekvātiem sadales kanāliem. Tagad uh, sākas Brexits, un uh, mums jādomā par to, kas notiks. Un pat ja mēs samazināsim maksājumus, mēs tomēr redzam, ka valstis, um, kuras īpaši cietīs no Brexita, uh, saņems vairāk līdzekļu no budžeta. Tātad augšējā robeža um, varētu būt uh, laba doma, bet es um, joprojām nevaru iedomāties, kā noritētu šī informatīvā kampaņa. Paldies! Nākamais runātājs. Paldies par iespēju izteikties. Piekrītu. Izaicinājumi ir lieli. Īpaši DFS kontekstam, ņemot vērā jaunas saistības budžetām. Tā tad attiecīgi jāpadomā, kā nodrošināt um, attiecīgu finansējumu KLP. Nu, turklāt um, jāpadomā, kā uzlabot um, lauksamnieku tēlu. Es tikai viens procents strādāju šajā sektorā, šī ir mazākuma tautība. Mm. Cilvēkiem nepareiz priekšstāti par uh, fermeriem. Un tad arī mums ir šīs debatas gan par pesticīdiem, gan par um, mēslojumiem un to izmantošanu. Un ja mēs uh, neuzlabosim lauksaimnieku tēlu, mums būs aizvien mazāk līdzekļu, vecas tehnoloģijas, nebūs inovāciju, un tas viss ietekmēs negatīvi pārtikas kvalitāti Eiropā. Lauksaimnieki mums ir, un viņam jāpaliek, viņi ir svarīgi mūsu veselībai un videi, jāskatās, uh, kurš par to visu maksās. Inovācijas lauksaimniecībā nākamais aspekts. Jāpalīdz jauniešiem, kas vēlas um, izvēlēties šo profesiju. Jāuzlabo viņu darba režīgums, lai viņam būtu attiecīgi ienākumi, pēļņa. Jo, ja jauni lauksaimnieki nepievērsies tagad šim nodarbam, tad, nu, nākotnē profesija tiks zaudēta un izzudīs. Nu, kolēģis pieminēja inteliģentus ciematus, un mums ir um, pilsētām šādi modeļi paredzēti, bet uh, ciematiem vēl nē, vai mazpilsētām. Uh, bet lauku reģiona attīstība, mm, infrastruktūras attīstība mm, te ir ļoti svarīga. Jāuzlabo piekļuve veselības aprūpe, piemēram, tam līdzīgi. Mums ir, ir jaunās, jaunas tehnoloģijas, un es ceru, ka varēsim attiecīgi dažādot uh, attīstības virzienus lauka attīstībām. Fermeriem jābūt vairākiem ienākuma avotiem. Paldies, Mārtiņš uh, Hoislers. Hoislings. Uh, bet pirms Mārtiņa komisija. Paldies. Paldies par iespēju izteikties. Daži izteica priekšlikumus par politikas nākotni. Nākam trešdien komisārs Hogans šeit prezentēs uh, paziņojumu par KLP nākotni. Nu, ceru, ka jums tad būs ļoti spraigas diskusijas par to, ko dzirdēsiet no viņa. Par DFS un KLP budžetu un te izskanēja vārds nenoteiktība, un tas, ka sektoram nepieciešama stabilitāte, komisija tam piekrīt. Bet mums priekšā ir izaicinājumi, budžets eh, tiks um, samazināts, neto maksātājs izstājas no ES, klāt nāk eh, jaunas politikas, kas pieprasa finansējumu Komisija par to runāja vairāk kārt. Tie, kas apvienojas, eh, izdara spiedienu uh, uz uh, eh, DFS un uh, uz mūsu tēriņu politiku. Līdzfinansējuma jautājums te arī izskanēja. Komisijas uh, jūnijā publiskotajā dokumentā par ES e finansēšanas nākotni uh, bija iezīmēti vairāki punkti, kā augšais robežas dažām politikām un uh, samazinājums Brexita dēļ, uh, kā uh, var kompensēt šos zaudētos līdzekļus. Un līdzfinansējums bija viens no, viena no iespējām. Komisija vēl par to nav izteikusies, komisārs Hogans arī nē. Uh, bet eh, par to tiek diskutēts, jo šādi varētu mazināt individuālo lauksamnieku slogu, ja, teiksim, kalpē budžets tiek samazināts. Jūs pieminējat negodīgo konkurenci, tas tieši neskar DFS vai budžetu. Tas skar pareizus apstākļus eh, lauksaimniecības sektorā, lai uh, konkurētu eh, pārtikas ķēdē jau 2018. gadas pavasarī. Komisijas darba grupa izteiks konkrētus priekšlikumus par to, kā šeit eh, lauksamniekus konkrētāk atbalstīt. Ar eh, konverģence atšķirības starp astoņiem maksājumu veidiem dalību valstīs um, tika pieminēta. Un uh, tik tiešām šis jautājums ir jārisina ļoti drīz. Jautājums nav tikai par rietumiem un austrumiem. Runa bija par visu 27 valstu situāciju un uh, niansēm tajā, un tas neskar tikai un vienīgi desmit tās augtās jaunās dalību valstis. Daži pieminēja uh, KLP īpatsvāru, kas samazinājies no 60% līdz 40%. Jā, 70. gados um, KLP īpatsvars bija lielāks budžetā, bet tagad tāpēc, ka budžets bija mazāks kopumā, mums tomēr toreiz nebija koheizijas politikas. Uh, Līdz ar to nevar teikt, ka kalpē budžets ir samazinājies nozīmīgi pēdējo gadu laikā. Var teikt, ka tas eh, ir bijis stabils. Bet, protams, tā kā kopējs budžets ir palielinājies, eh, kalpē īpatsvars tajā dabīgi samazinājies. Daži teica, ka kalpē budžets ir jāpalielina, par to neizteikšos. Jūs zināt, dalībvalstu diskusijās rita negluži tajā virzienā. Droši vien gaidāmas ļoti sarežģītas debates par KLP nākotni, ja runāsim par budžeta palielināšanu. Par termiņiem. Šķiet, ka vairākums iestājas par to, lai um, ne tikai paturētu, bet arī palielinātu DFS um, finansējumu. Mēs godīgi sakot sapratām, uh, tas ir um, DFS garumu, un um, mēs gan sapratām, ka mm, parlamenta kopē nostā bija gluži pretēji uh, saīsināt šo termiņu un uh, pielīdzināt to parlamentu sasaukumu periodiem, tā kā uh, Nu, mēs skatīsimies, kā to risināt, un mūs interesē arī mm, KLP uh, politika DFS ietvaros, kā to finansēs. Un nu, tad sliekšņi un um, augšais robežas maksājumiem uh, tika pieminētas. Um, vēlamies uh, labāk um, koordinēt šos astoņus maksājumu veidus Un es domāju, tas, kas izskanēja par šo tēmu, palīdzēs um, risināt šīs diskusijas turpmāk. Es sagaidu dzīvas un intensīvas diskusijas ne tikai par um, KLP, um, bet principā par budžetu, ES er, budžetu. Visām um, tēriņu jomām ir spiediens, un tas ir jāsaprot. Tagad tiešām pienācis laiks izveidot tādu politiku, ko varēsim arī aizstāvēt uh, un uh, kas palīdzēs saglabāt budžetu stabilu. Paldies! Paldies komisijai! Un tagad došu galvādu Sofija Ribeiro. Paldies, uh, priekšsēdētāji kungs! Paldies visiem kolēģiem par komentāriem. Esmu ārkārtīgi apmierināta jo piekrītu, jo kolēģi piekrīt eh, maniem piedāvājumiem, un tātad esmu ļoti gandarīta par to. Tik tiešām KLP un tās resursu redzamība ir jāpalielina, jo ir skaidrs, ka ir dažādas eh, nepieciešamības, vajadzības. Uh, budžeta uh, ziņā un uh, rīcība politikas ziņā, kuras ir uh, jāpiebilda. Un arī lauksaimnieku vajadzības aizvien palielinās. Arī vidas aizsardzības jautājums jāņem vērā, pārtiks produktu, produktu kvalitāte ir jāpalielina pārtiks prasības, kas jāievēro ne tikai Eiropā, bet arī visā pasaulē. Mums ir jābūt patiešām nopietnai pieejai tam visam. Mēs nevaram izpildīt visu šīs prasības, ja mums nav nepieciešamā finansējuma. Tādēļ ir ļoti svarīgi, lai lauksiemnieki izjustu stabilitāti, atbalstu un lai cenas vienmēr būtu prognozējamas, lai tiktu nodrošināta gan sociālā, gan teritoriālā kohēzija ne tikai starp dalībvalstīm, kas, protams, ir ļoti svarīgi, bet arī ņemot vērā katras dalībvalsts individuālos iekšējos procesus. Tādēļ ir ļoti svarīgi, lai mēs tā diferencēti skatītos uz šīm situācijām. Un nobeigumā vēlos teikt, ka ir dažādas jaunas uh, prasības jauni izaicinājumi saistībā ar klimata pārmaiņām, ar, kuri, ar kurām lauksaimniekiem ir jāsaskaras. Līdz ar to mēs nedrīkstam kļūdīties un palielināt birokrātisko slogu. Ir jāpanāk līdzsvars, tas ir vitāli svarīgs. Jānostiprina tirzniecības nolīgumi, kas mums ir eh, noslēgti pasaules līmenī. Tajā pašā laikā aizsargājot mūsu lauksaimniecību, lai lauksaimniecība nebūtu vienmēr tā novārtā atstātā nozare, nabadzīgā nozare. Tāpat jāpaturprātā sociālā dimensija. Paldies! Referentē, paldies visiem kolēģiem. Atgādināšu, ka grozījuma iesniegšanas termiņš ir 27. novembris, pulksten 13. Ziņojuma projekta pieņemšana notiks nākamgad 23. janvārī. Liels paldies visiem, un pēc piecām minūtēm būs koordinātoru sanāksme.